Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen. Sanāksmi atsākam. Uh, iepriekšējās sanāksmes protokols jums ir pieejams, vai ir kādi iebildumi? Šķiet, ka nē. Līdz ar to mēs apstiprinām uh, protokolu un Eh, līdz ar to ķeramies eh, pie diskusijas par eh, cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskumu principu pārkāpumiem un sāksim ar Azerbaidžānu, jo īpaši Rafika Tagī lietu. Un pirmkārt es gribētu dot vārdu referentam Tanaka kungam. Priekšsēdētāja kungs, Rafik Tagir traģiskā lieta ir simptomātiska par, uh, un raksturīga ļoti sliktiem cilvēktiesību stāvoklim Azerbaidžānā. Viņš bija žurnālists, kas publicēja rakstu par to, ka prezidenta režīms liecas uz uh, musulmaniskām vērtībām un grauja kādus uh, eh, Uh, jebkādus uh, centienus uh, uz demokrātiju. Viņu nogalināja, viņu sadūra ar nāzi reliģisks fanātiķis Irānā un viņš mīra pēc četrām dienām. Un jāsaka, ka tā ir uzskatām par uh, slepkavību. Tā nav saņēmusi oficiālu nosodījumu un nav izmeklēti arī bojā ejas apstākļi. Irānas uh, varas iestādes arī nav uh, nekādā veidā izmeklējuši mm, šo gadījumu un izskatās, ka arī neplāno to da uh, darīt un nevienu netaisās saukt pie taisnās tiesas. Uh, Mēs apsveicam to, ka tomēr ir uzsākta krimināla izmeklēšana Azerbaidžānā, un Azerbaidžāna tomēr e, cenšas darīt visu iespējamo, lai varētu arestēt vainīgo un saukt pie taisnīgas tiesas. Mēs aicinām Irānas valdību arī e, sniegt atbalstu izmeklēšanā, taču, manuprāt, diemžēl Teherāna diez vai klausīsies tajā, ko mēs te sākam šajā parlamentā. Azerbaidžāns iestādes ir izmantojušas kriminālu likumu, lai sāktu brīvas debas par reliģisko brīvību. Un jāatgādina Azerbaidžānai, ka kā Eiropas padomas locekle, tai ir jāaizstāv cilvēktiesības un brīvības. Paldies! Paldies Tānoka kungam. Uh, tālāk vārds Kaizers kundzei uz pusotru minūti. Paldies. Es vēlētos jums atgādināt, ka ratifikāciju, ka, ka, ka Providence nebūtu negarantē atlīdzību tiem, kas cīnās ar islāmu, un uh, te nav vietas runām par cionismu vai starptautisko imperialismu pret islāmu. Es kā musulmanis, kā musulmaniet, esmu nikna pret, uh, par šiem uzbrukumiem pret Azerbaidžānas uh, musulmaņiem. Uh, Un uh, šis Fazels Lagardī uh, 28. Uh, novembra rītā publicēja paziņojumu pēc tam, kad Rafiks Taki tika nogalināts. Nē, tie nav tie cilvēki, ko mēs aizstāvam šeit parlamentā, tie nav islāma draugi. Uh, ar kādiem mums ir darīšana Saharau balvas gadījumā. Ja mēs pieprasīsim Irānas un Baku iestādēm uh, nostāties pret šo reliģisko sektantu rīcību, tad uh, mums jāsaprot, ka arī šeit parlamentā mums ir jānosoda, cik vien iespējams šis islāmisma atzars. Mēs vienmēr būsim uh, mēreni islāma pusē, kas respektē cilvēku brīvības. Uh, Runājot par iestādēm Azerbaidžānā, neviens neapgalvo, ka tās ir iesaistījušās šajā slepkavībā, bet es vēlos, lai tās paustu nosodījumu, sodītu vainīgos un sargātu citus apdraudētos. Paldies! Paldies, eh, De Kaizers kundzei. Uh, eh, tālāk vārds Tavāreša kungam. Paldies, priekšsēdētāji decembrī Taki kung, Rafiks Takī kungs uzrakstīja rakstu par Irāku un globalizāciju, kurā tika atklāti kritizēts eh, prezidents Ahmadineģāds un, eh, un līdz ar to arī uh, dižais ajatola aicināja nogalināt šo cilvēku. Pēc dažām dienām viņam tika uzbrukts, uh, viņš izdzīvo šajā uz, uzbrukumā, bet uh, nomira dažas dienas vēlāk. Rafikam Takī bija taisnība. Islāms ir miljonu reliģija, kura diskreditē tādi cilvēki kā Ahmadineģāda kungs. Un uh, ir jāteic, ka uh, šīs saites starp persiešu kultūru un azeru kultūru, tas ir tūkstošiem gadu senas. Uh, Jaunais uh, ANO reglaments ļaus eh, Irānai rīkoties, eh, tostarp arī uh, atcelt nāvis sodu un vērsties pret cilvēktiesību pārkāpumiem, kā savā valstī tā ārpus tās. Diemžēl ar to nepietiek, lai mēs uh, sāktu lūkoties uz situāciju cerīgi. Protams, mēs varam nākt klajā ar rezolūcijām. Ir Eiropas uzņēmumi, kas uh, palīdz Irānas varas iestādēm uh, kas eh, nodarbojas ar opozīcijas eh, raidījumiem Irānā. Un mums ir eh, jāatbalsta šie uzņēmumi, jo pretējā gadījumā no mūsu runāšanas nebūs jēgas. Paldies. Tālāk Makovejs kundze uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji. Rafiks Tākī bija rakstnieks un žurnālists, kas strādāja Azerbaidžānā un kritizēja Irānu. Eh, kopš 2007. gada viņš saka, saskārās ar dzīvības draudiem, eh, pēc tam Irānā tika izdots rīkojums par viņu nogalināšanu, un 23. novembrī viņš arī tika nogalināts. Pastāv aizdomas, ka Īrānas vai vietējie fanātiķi ir vainojami šajā slepkavībā. Azerbaidžānas iestādes izmeklē šo slepkavību, un izmeklēšanai jānotiek efektīvi un eh, objektīvi. Uh, Tie cilvēki, kas šo personu nogalināja, ir eh, jāatrod un jāsoda, un Irānas iestādēm ir pienākums sadarboties šajā izmeklēšanā gan informatīvi, gan arī citādāk. Irānas iestādēm steidzami ir jānosoda eh, savi uh, reliģiskie pārstāvi par šī cilvēka slepkavību. Un atbildība Eh, par šo slepkavību lielā mērā gulstas uz Irānas pleciem. Azerbaidžānai savukārt jālūdz darīt viss iespējamais, eh, lai uh, būtu iespējams pasargāt uh, citu cilvēku dzīvības, un uh, tostarp arī tos, uh, kuriem nāvis draudus izsaka uh, reliģiskās sektas. Paldies tālāk vārds Šākas kundzei. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Uh, Takī kungs tika nogalināts pēc tam, kad izmantoja uh, savu runas brīvību, un ir svarīgi, lai šis gadījums tiktu izmeklēts un lai varas iestādes to darītu ticami un neatkarīgi. Tāpat arī ir nepieciešams risināt uh, šo fatos uh, rīkojumu jautājumu, ko izdeva Irānas uh, reliģiskā sekta, un uh, ir uh, jāsaprot, ka šī fatwa nekad nedrīkst tikt leģitimizēta kā licenci nogalināt. Tāpat arī uh, žēl, ka Azerbaidžāņu iestādes nenosodīja šo fatu uh, publiski un stingri, un ka šī cilvēka drošība netika garantēta. Tāpat arī ir jāsaprot, uh, kādu veidu sabiedrību šī valsts vēlas veidot. Šis lepkavība, ko varētu nosaukt par incidentu, notika uh, Laikā, kad uz cilvēktiesību pilsoniskās sabiedrības un opozīcijas partija aizstāvjiem tika izdarīts pastiprināts spiediens. Ja uh, Azerbaidžānas iestādes neizvēlēsies uh, apņemties rīkoties Eiropas Savienības, ECO un citu institūciju priekšā, tad Eiropas Savienībai vajadzētu rīkoties. Mēs aicinām šīs vāras iestādes rīkoties, lai veidotu taisnīgāku un brīvāku sabiedrību, un man gan nav daudz cerību attiecībā uz Irānas iestāžu iespējamo sadarbību, bet mums ir jāgaida iespējami vairāk no Azerbaidžānas iestādēm un jāizmanto mūsu attiecības ar Azerbaidžānu, lai izdarītu spiedienu šīm iestādēm. Liels paldies, un tāks. Uh, eh, politisko grupu vārdā Tun un Honštains kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Rafiks Tadži bija brīvu mēdīju simbols savā valstī. Viņš bija azerbaidžāniešu izcēlesmes, un NVO šobrīd cenšas veikt neatkarīgu izmeklēšanu. Azerbaidžāna ir mūsu austrum partnerības programmas daļa, un tādēļ es aicinu visas valstis, kas ir iesaistīts šajā programmā, eh, izdarīt spiedienu uz Azerbaidžānas varas iestādēm, jo tas ir pilnīgi nepieņēmi, kā Bahtieris Saieps un citi tāda veida uh, cilvēki nonāk cietumā tādēļ, ka organizē pasākumu izmantojot sociālo vietni Facebook. Uh, Piemēram, eh, pagājušajā gadā viņš. Es arī pati organizēju Polijā veselu šādu pasākumu, lai atgādinātu par cilvēktiesību ievērošanas svarīgumu. Mēs nevaram ļaut, eh, ka šāda darbība kļūst par iemeslu tam, lai kādu apcietinātu un ieslodzītu. Runājot par nākamo pilsoniskās sabiedrības fórumu, Es vēlētos, lai tiktu pievērsta uzmanība šim jautājumam. Vigiņina kungs nākamais. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi. Esmu iesniedzis rezolūcijas priekšlikumu, eh, bet, manuprāt, labāka tomēr bija sākotnējā sociālistu un demokrātu rezolūcija. Šī, man liekas, iet par tālu. Irāna ir minēta sešos punktos, varbūt būtu jāmin citādāk. Sarežģītā Rafik Tadžī. Uh, eh, sarežģītais liktenis rāda eh, to, eh, kāda ir situācija ar cilvēktiesībām šajā pasaules daļā. Mums ir visi iemesli būt kritiskiem, eh, un mēs jau vairāk kārt parlamentā esam runājuši par Azerbaidžānu šajā sakarā, bet mums ir arī jāatbalsta Azerbaidžāņu varas iestādes attīstot demokrātiskos procesus jāaicina Azerbaidžānas valdība veikt pilnu izmeklēšanu un sniegt informāciju parlamentam. Aicinu arī veikt visus pasākums, lai nodrošinātu uh, arī citu uh, žurnālistu aizsardzību, kas uh, varētu kļūt par upuriem Irānas reliģis, no Irānas reliģisko darboņu puses. Paldies, Vigiņina kungs. Un tālāk Veržjā kundze. Liels paldies, priekšsēdētāji! Es nevēlos sākt atstāstīt Rafika Tadži slepkavības apstākļus, es to jau esmu darījis šajā parlamentā, bet es vēlētos runāt par to, kā mēs izvēlamies uh, steidzamības kārtā izskatos eh, jautājumus, un es gribētu atgādināt par našas nometnes eh, stāvokli. Jāsaka, ka tur eh, joprojām atrodas pār par 3000 civiliedzīvotāju, no nu, kuriem tūkstotis ir bērni. Un uh, ašardas nometnes uh, iemītniekiem uh, nebūs nekādas aizsardzības. Un Eštons kundze um, aicina, lai uh, būtu nepiet, lai tik nodrošināta aizsardzība, bet tā ANO saka, ka viņiem ir vajadzīgs laiks. Kādēļ netiek ņemtas vērā Eštons kundzes prasības, ka šī aizsardzība ir vajadzīga nekavējoties? Es uh, gribētu teikt, ir ļoti neveiksmīga situācija izveidojusies, jo tieši Francijas valdība ir eh, atbildīga par šo eh, nejauko situāciju. Kā nākamais uzstājas repokungs. Jā, Azerbaidžanā ir daudz problēma ar cilvēktiesībām. Ja mēs pasmies Rafika Tadži likteni eh, un viņa slēpkavību, Jāsaka, ka ir liels problēmas ar līdzīgu gadījumu cilvēktiesību pārkāpumu eh, gadījumu izmeklēšanu. Opozīcijas aktīvisti, blogēri eh, var tikt apcietināti eh, balstoties uz neīstām liecībām un pierādījumiem. Azerbaidžāna gatavojas kļūt par ANO drošības padomas locekli, bet jautājums, vai šāda valsts var tik augstā formā uh, vispār tikt pārstāvēt. Jāiesaistās dialogā ar NVO, tas ir pats svarīgākais jautājums, jebkurā valstī, kas respektē demokrātiju un cilvēktiesības. Cilvēku uh, eh, Eiropas Savienība ir jāpieprasa uh, lai slepkāvi, kas tāžī nogalināja, tiktu izmeklēti, eh, viņu nodarījumi tiktu izmeklēti. Un eh, jāatbrīvo arī pārējie politiskie ieslodzītie Azerbaidžānā. Un tālāk brīvā mikrofona procedūra un Korols kundze. Paldies! Jā, ir pat tiešām iemesls bažīties par situāciju Azerbaidžānā. Uh, Mēs esam redzējuši, ka žurnālisti un arī citi aktīvisti tiek eh, noslapkavoti, un tie, kas ir, un mēs esam kritizējuši eh, valdības gan, Afganist, eh, gan Azerbaidžānā, gan Irānā, jo šķiet, ka ir pilnīgi nesodāmība tiem, kas šādu veidu aktus veids un uh, daudzas no šīm slepkavību lietām nav atrisināts. Un Rafika Tadži lieta ir tikai viens no piemēriem. Mums patiešām ir jāpalīdz e, nodrošināt vārda brīvību šajās valstīs, kur sistemātiski tās, e, šīs brīvības tiek apspiestas. Ir svarīgi atrast slēpkavas, bet Galvenais ir iedibināt tur šīs te pieminētās brīvības. Korholas kundze, paldies, Kretsu kundze nākamā. Paldies, priekšsēdētāji. Izsaku savu nožēlu un līdzjūtību par Afriktaģī eh, nogalināšanu un šī slepkavība ir tiešām atbaidoši. Tā parāda, cik tālu var iet reliģiskais ekstrēmisms, jo ir pārkāptas pašas būtiskākās tiesības, tiesības uz dzīvību. Ir daudz jautājumu par to, kāda ir cilvēktiesību situācija Azerbaidžānā, un tas ir vēl jo vairāk satraucoši tādēļ, ka šī valsts ir Eiropas padomas locekla, tā ir mūsu uh, kaimiņattiecību politikas daļa, un kas attiec uz starptautiskajām uh, kaimiņa attiecībām Azerbaidžāna nav pildījusi e, savas saistības attiecībā uz preses brīvības nodrošināšanu un e, brīvības aizstāvju drošības nodrošināšanu. Es aicinu izmeklēt trafiktaģī eh, nogalināšanas apstākļus un beigt šo nesodāmības atmosfēru, kas pavada tos, kas nogalina reliģijas vārdā. Uh, aicinu parlamentu un citas institūcijas eh, sarunās ar Azerbaidžānu, noslēdzot jebkurus eh, līgumus, prasīt garantijas cilvēktiesību ievērošanai. Paldies eh, Krecu kundzei, vārds Nikolai kundzei. Paldies, vēlētos pievienoties tam, ko Vigiņina kungs sacīja. Mums ļoti rūpīgi ir jāizvēlas tēmas kurus mēs izskatām šajās debatēs, e, ir ļoti bētīgi, protams, tas, kas notika Azerbaidžānā, bet šāda veida noziegumi ir bez robežām. Mums ir jāsadarbojas visām dalību valstīm, lai varētu novērst tam līdzīgus e, notikumus kas ir ārkārtīgi ne, nežēlīgi, bet es nedomāju, ka mēs šeit varam tieši apsūdzēt Azerbaidžānu par šo slepkavību. Viss, ko mēs varam no viņiem prasīt, ir mobilizēties un censties pātrināt izmeklēšanas procesu, lai tas būtu efektīvāks, lai varētu novērst šādu veidu atbaidošu noziegums nākotnē. Paldies! Un Paškas kungs kā pēdējais. Paldies! Azerbaidžāna ir Eiropas Savienības partnere un tā cenšas demokratizēt uh, savu valsti, taču islāmisma ietekme, pateicoties kaimiņu valsti Irānai, ir ļoti intensīva. To pierāda arī Rafika Tadžino galnāšana. Eiropas Savienībai ir aktīvāk jāiesaistās, jācenšas pārliecināt Azerbaidžānas iedzīvotāji par to, kādas ir mūsu vērtības, un tieši tādēļ ir neciešams nosodīt šo slepkavību, un mums ir jādara viss, kas mūsu spēkos, lai pārliecinātu Azerbaidžānas valdību sadarboties ar Eiropas Savienību. Paldies, Paškas kungs, ar to arī noslēdzam brīvā mikrofona eh, procedūru un noslēgumā vārds komisāram Almunijam. Paldies, priekšsarētāji! Demokrātijas un cilvēktiesību jomā Azerbaidžānas situācija joprojām rada bažas Eiropas Savienībai. Mēs esam nobažījušies par to, ka pēdējo gadu laikā esam konstatējuši pieaugošas eh, bažas šajā, situ, šajā jomā. Pēdējos mēnešos eh, novērojam vairāk valsts iestāžu iztenots agresīvs pasākums pret uh, protestētājiem ielās, kas miermīlīgos protestos bija izgājuši, un šādi, pas, šādi pasākumi no valsts iestāžu puses ir tiešām nosodāmi. Pa, pasliktinoties eh, šiem apstākļiem, tiek apdraudēta arī vārda brīvība šajā valstī, samazinās neatkarīgo plašsaziņas līdzekļu skaits vairāk žurnālisti uh, ir film, arī bijuši pakļauti fiziskiem uzbrukumiem un apšaubāmām apsūdzībām. Līdz ar to 23. novembrī notikušā uh, Rafika Tagi slepkavība arī ir viens no šādiem nosodāmiem aktiem. Tas apdraud arī mūsu uh, sadarbību Eiropas padomē. Un Mēs esam aicinājuši Azerbaidžāns iestādes veikt ātru un efektīvu izmeklēšanu, lai vainīgos saukt pie atbildības. Godātie deputāti, Eiropas Savienībai ir atbildība sūtīt skaidru signālu par to, cik svarīgi ir demokrātija, cilvēku tiesības, tiesiskums, kas ir pamata elementi mūsu sadarbībā ar Azerbaidžānu. Mūsu attiecību ambīciju līmenī tiks ņemts vērā arī tas, cik lielā mērā eh, šīs vērtības tiek īstenots arī nacionālajā praksē. Eštons kundze nodeva šo informāciju pagājušajā mēnesī savas vizītes ietvaros Bakū. Tāpat Varsavu austrumu partnerības eh, samita ietvaros Varšava var tad eh, tiek nosaka šādu pamatbrīvību ievērošanu. Protams, es atzinīgi vērtēju parlamentu lomu, aizstāvot eh, demokrātiskās vērtības partneriem Azerbaidžānā. Paldies! Paldies komisāram Almunijam un mm, no, noslēgumā tad ieslēgti šādi ECR frakcija, sociāldemokrāta frakcija, eh, tautas partija.